mūsu komitejas darbam, ierodoties arī šeit uz vietas. Cilvēki, kas tiešā veidā ir iesaistījušies, tādēļ ir svarīgi uzturēt pēc iespējas vairāk tiešo kontaktu. Mēs tiešām esam tie, kas aizstāvam pilsoņu intereses Eiropā. Tas ir absolūti skaidrs. Mēs to darām ne tikai ar skaistām runām, bet arī palīdzot labāk īstenot šīs tiesības. Paldies! Grazie, Bosināru, l'onorevole Salavara. Paldies. Salavrākos kungs tālāk. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlos no savas puses apsveikt Valijānu kundzi ar ļoti labu paveiktu darbu, sagatavojot šo ziņojumu. Tad par pilsonības jautājumu Eiropas Savienībā mēs pamatā šeit runājam par cilvēktiesībām. Pats esmu grieķu izcelsmes, Un varu teikt, ka Grieķijā mēs ļoti uh, lielu uzmanību pievēršam cilvēktiesībām. Tā, cilvēks ir visu lietu pamatā, visu lietu mērs. Es uh, nezinu, uh, kā precīzāk to šo formulē, kādu latīnisko teicienu izmantot, uh, bet nu, ideja vismaz ir skaidra. Katrā ziņā es nevēlos gari izteikties. Man ir viens jautājums, ko vēlos pārunāt, tāds vispārīgs dabas jautājums. Mēs šeit uh, runājam par cilvēktiesībām, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs vēlamies arī cieši sekot uh, šai uh, šim tematam, it īpaši lūgumrakstu komitejā, kur tiešām ir īstā vieta, kur mums būtu jāskata cilvēktiesību situācija. Bet paskatīsimies arī uz statistiku, uz konkrētajiem skaitļiem. Neaizmirsīsim, ka mēs esam 8% no visas pasaules iedzīvotāju eh, skaitu un ražojam 13% no pasaules IKP, bet iedzīvotāju ziņā esam 8% un drīz vien tas pārvērtīsies par 4%. Tad, kad tas notiks. Mēs eh, joprojām sastādīsim 10% no pasaules IKP. Tas ir tuvākajā nākotnē jau paredzams. Kas savukārt eh, radīs veselu virkni nopietnu problēmu, kuras mums būs jārisina. Ne tikai tāpēc, ka mēs eh, kļūstam aizvien mazāk daļa no pasaules kopējā iedzīvotāja skaita, bet uh, arī tādēļ, piemēram, kāds ir uh, islamiskās uh, reliģijas sekotāju skaits, aizvien vairāk jaunu cilvēku šādās valstīs piedzimst, un tas, šī tendence darbojas pret mums. Un ņemot vērā mūsu pašreizējo situāciju attiecībā pret pārējo pasaules daļu, tad pilsonība būs viena no tām jomām, kurā tiešām uh, rodas uh, pro, aizvien vairāk problēmas, kur šīs uh, problēmas kļūst arvien aktuālāk, tas, uh, it īpaši saistot tās ar imigrantu plūsmām un to radītām problēmām. Protams, apzinoties šīs sarežģītības, šīs problēmas, uh, Mums ir nepieciešama noteikuma, kas ļaus mums, mums veiksmīgi risināt šīs potenciālās problēmas, un šajā kontekstā ziņojums ir ļoti noderīgs. Mēs tad varam skatīt šis demografiskos izaicinājumus un mēģināt tos risināt. Es uzskatu, ka mums visiem vajadzētu paturēt prātā vienu pavisam vienkāršu lietu. mūsu likumdošanas darbā kā līdz likumdevēji, mums ir jāpaturprātā arī, kas notiek eh, reālajā pasaulē. Šis nav tāds kaut kāds abstrakts uzdevums, ko mēs te veicam. Dažkārt man rodas bažas, ka mūsu izstrādātās rezolūcijas ir politisks un juridisks, bet tāpat laikā mums jāpaturprātā, ka tās jau būs jāīsteno, un dažkārt eh, man liekas, eh, ka tiešām vadās pēc teiciena, ka cilvēks cilvēkam ienaidīgs nekā faktiskā situāciju. Неделчев Скунс tālāk. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала най-напред да поздравя до... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sākšu ar pateicības izteikšanu referentei par ļoti cītīgo darbu un detalizēto aprakstu par Eiropas Savienības pilsonības jautājumiem. Lisabonas līgums piešķir papildus pilnvaras un stiprina Eiropas Savienību. Tiesība akti nenāk kā aizvietojums nacionālā līmeņa likumdošanai, bet kā papildinošs ļoti noderīgs ieguldījums tam, kas dalību valstīm jau ir spēkā cilvēktiesību jomā. Vēlētos piekrist Vasesku kundzei attiecībā uz astoto punktu šajā dokumentā. Astotajā punktā tiek uh, runāt par ierobežojumiem darba tirgu dažām valstīm attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas valsts piedarīgajiem. Šīm valstīm bija jāziņo par saviem lēmumiem līdz 11. gada beigām. Eiropas komisija bija jāinformē par valstu pieņemtajiem lēmumiem pagarināt šos ierobežojums līdz 2013. gadam. Es uzskatu, ka nepastāv pamatotu iemeslu šādiem ierobežojumiem attiecībā uz Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem un to piekļuvuši citu dalību valstu darba tirgiem. Uh, Vēl viens jautājums, ko vēlējos pārunāt, ir informācijas trūkums pilsoņiem attiecībā uz viņu tiesībām iesniegt lūgumrakstus. Ir ļoti svarīgi veikt valstu līmenī informatīvos kampaņas, iz, izmantojot arī, piemēram, tiesību sargi biroju. Šīs princips vēl nav pilnībā zināms iedzīvotājiem, kaut arī viņi varētu ļoti daudz ko gūt no tā. Treškārt, vēlos pieminēt e, Eiropas pilsoņu iniciatīvu, kas jau pavisam drīz realizēsies dzīvē, un es uzskatu, ka mūsu komiteja ir tiešām pareizā vieta, kur runāt par pilsoņu iniciatīvas īstenošanu. Tas būtu veids, kā mēs varētu apzināties eh, to, kas notiek eh, faktiskajā dzīvē, reālajā situācijā. Jo galu galā šeit mēs runājam par aktīviem un īpašumiem eh, Eiropas Savienībā, konkrēti tās pilsoņiem. Uh, Es domāju, ka Kipra un Bulgārija ir vienīgās eh, valstis, kas ir eh, pieminētas kā problemātiskās, eh, bet problēma tomēr ir daudz plašāka. Attiecinām, piemēram, uz Eiropas Savienības pilsoņiem piedarošiem īpašumiem, ja īpašums ir vienā dalību valstī, bet pats pilsonis citā. Uh, Tā kā problēma šeit ir daudz, bet eh, vēlos pateikties eh, referentēji par sagatavoto ziņojumu, un mums ir nepieciešami reāli pasākumi eh, ciešā laika grafikā. Un uzskatu, ka mēs ar kopīgiem spēkiem spēsim sekmīgi atrisināt šīs problēmas, spērt šo pirmo svarīgāko solu, soli, kas ir ļoti daudz sološu attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, Kašman kungs tālāk. Paldies priekšsarētājiem un uh, apsveikumu Valjāna kundzei. Tāpat arī par viņas pacietību eh, tik ilgi gaidīt, līdz mēs šo jautājumu izskatām pēc būtības. Ziņojums ir tiešām ļoti labs, tur ir daudz uh, lietu, labu lietu panākt. Es nepiekritīšu iepriekšējai uh, runātājai. Kiprā, Spānijā un Bulgārijā bija tiešām lielākās problēmas saistībā ar īpašumtiesību citam valsts pilsoņiem. Protams, eh, mums ir jārisina šie jautājumi, kas eh, ir tādās valstīs kā Spānijā, bet tāpat laikā esam desmitiem tūkstošu lūgumu rakstu saņēmuši par šo jautājumu, tāpat arī par situāciju Kiprā un Bulgārijā. Līdz ar to tiešām atzinības vārdi jums par to, ka šeit runājāt par faktiskajām lietām, par tām diskriminējušām situācijām, ar kurām cilvēks saskarās, ka ikdienā mums nav viens gads tikai uh, kurš ir veltīts Eiropas Savienības pilsoņiem. Katram dienam ir jākļūst par, katrai dienai jākļūst par Eiropas Savienības pilsoņu dienu. Un manā valstī, un man tiešām prieks, ka jūs uh, Uh, izgaismojot šos diskriminācijas gadījumus. Dažkārt tiek diskriminēti pēc reliģijas, kas uh, pilnīgi uh, tiek iemesta politiskā diskusijā, Un rodas iespējas, ka cilvēki ar citu izcelsmi nacionālo, citu tautību, citu reliģiju, ka viņi ir problēmu cēloņi. Un to mēs redzam arvien biežāk, apskatot arī ekonomikas problēmas Eiropas Savienībā. Apvienotajā karalistē Mums nesen bija eh, ziņojums, eh, ko sastādīja organizācija Migration Watch, kas apgalvoja, pamatojoties uz citu ziņojumu, ka jauni, jauniešu bezdarba problēmas ir tie, tiešā veidā saistīts ar tām dalību valstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai un e, tādējādi iegūt tiesības ierasties e, apvienotā karalistē strādāt. Nav nekāda pamatojuma faktiska, kas pamatot šādu apgalvojumu. Pēc dažām dienām e, valdība noraidīja šo ziņojumu. Bet tas ir viens no piemēriem Un uh, mēs vēl varam pieminēt arī uh, Romu tautības pilsoņiem, kurus izraidīja no Francijas un Itālijas tikai tāpēc, ka viņi tika uzskatīti par apdraudējumu konkrētās valsts iekšējai drošībai. Tāds bija formulējums. Un šāds gadījums mēs redzēsim arvien vairāk, kad dalību valstis ekonomiskās krīzes situācijā aizraujas ar šauru protekcionismu. Apvienotā karalists ir vēl viens iemesls, ir vēl viens piemērs kā jūs varat, kā Eiropas Savienības dalība valsts, kas ir dalība valsts jau de, vairākus desmit gadus ilgi, ierasties Eiropas Savienības eh, samitā un runāt par jautājumu, kas nav dienas kārtībā, un tad paziņot, ka Eiropas Savienības problēmas mūs neskar. Tādējādi tiek grauts eh, visa Eiropas Savienības koncepcija, koncepcija tam, ko, no, eh, ko īsti nozīmē būt par Eiropas Savienības pilsonu. Un noslēgumā var teikt sekojošo. Jūsu drosme uzņemties izskatīt tādus uh, uh problēma jautājums, kā Bulgārijas un Rumānijas pilsoņu ierobežojuma tiesībām uh, brīvi pārvietoties uz citām dalību valstīm un strādāt, tur tā skaitā uz apvienoto karalisti. Ir ļoti labi, ka jūs izgaismojat šos jautājumus, izceļat tos. Uh, Jo nevar būt viena kaut kāda augstāka pilsonības kategorija un tad kaut kāda zemākas klases kategorija, kuriem nav vairs šīs uh, tiesības. Tāpat arī uh, viena dzimuma laulības. Uh, arī es pe personīgi esmu civila laulībā ar uh, tā pašu dzimumu cilvēku, bet manam partnerim tiek liekts viņa tiesības ierodoties citā valstī. Uh, Tik tiešām man jāapsveicam ir eh, drosme risināt šos jautājumus, kas varbūt nav populāri, bet mums ir jārisina šīs problēmas, lai nodrošinātu vienlīdzību un cilvēktiesību ievērošanu. Cilvēktiesības vienmēr ir abstrakts līdz brīdim, līdz brīdim kad tas ietekmē mūsu pašus, kad sāk ietekmēt jau mūsu cilvēktiesības, tās pārstāj kļūt abstraktas. Un cilvēku definēt viņa viņa, viņa iedomu spēks. Un, ja mēs spējam iedomāties, ka ja tas notiktu ar mani, ar manu meitu, ar manu māti, tēvu, vai tas būtu pieņemami, ja atbild ir nē, tā tad tas nedrīkst notikt arī ar kādu citu. Tā kā tiešām atzinība jums par drosmi uzņemties šos jautājumus eh, komisiju un dažām dalībvalstīm, kas varbūt nevēlas, lai pret viņām tiktu uzsākt pārkāpumu procedūras. Uh, bet viņi apdraud Eiropas Savienības eh, pamatu, tiesisko pamatu, un tas ir jānodrošina. Es atvainojos priekšsēdētāji, ka tik ilgi runā, bet dažas valstis at, apgalvo, ka Eiropas Savienības, pareizāk sakot, Eirozonas problēmas rodas no pārāk liela regulējuma. Un tirgi izlēmuši ir uh, pasludināt karu atsevišķu dalību valstu ekonomikām, bet Eirozonas problēmas radās drīzāk dēļ tā, ka regulējums netika tā arī pilnvērtīgi īstenots. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu šo koncentrēšanos uz galveno mērķi, ka mūsu savienība balstās uz tiesiskajiem principiem, nevis uz šo principu trūkumu. Vēlreiz paldies, Valienka kundze. Eh, grazie, non ho altre richieste di parola sul pa, liels paldies. Neviens vairāk nav izteicis vēlēšanos. Ā, vēl Bulāna kungs, jā, priekšsēdētāja kundze atvainojos par uh, nelielu nokavēšanos, bet, diemžēl, vilc, uz vilciens liedēm kāds cilvēks bija izdarījis pašnāvību un man bija jāatrod alternatīvs uh, transporta veids. Tādā, es uh, vēlējos izteikties par Valēnas kundzes uh, ziņojumu un par tās saturu, manuprāt, būtu nedaudz jāpaplašina debates līdztekus administratīvai atzīšanai, runājot par vienzimuma laulību atzīšanu un par Romu problēmu. Tas, protams, ir nopietnas problēmas, bet es gribētu uh, uzsvērt, ka šis ziņojums tiešām ir ļoti būtisks, runājot par Eiropas Savienības pilsonību, bet šis temats ir tik plašs, ka mums būtu jārunā arī par citiem jautājumiem un jāpaplašina debates par šiem jautājumiem. Diemžēl es nokavēju sākumu un nedzirdēju citu kolēģi teikto, tādēļ um, nevēlētos uh, atkārtot jau citu teikto. Mums šajā ziņojumā ir jānorāda uz visā, visiem šķēršļiem uh, personu brīvai kustībai Eiropas Savienībā, jānorāda uz uh, to, kas kavē personu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā, runājot arī par uh, profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un citiem saistītiem jautājumiem. Mums ir jā norāda, ka pilsoņi ir jāinformē par viņu tiesībām. Daudz kas jau tiek darīts šai jomā, bet mēs varētu vēl situāciju uzlabot. Un, manuprāt, ļoti būtiski ir, lai eh, tās tiesības, par ko mēs informējam pilsoņus, mēs arī paskaidrotu, kādas iespējas ir eh, sūdzēties, ja tiesības netiek īstenotas ir valstis, kurās pilsoņu tiesības uh, ir relatīvi īstenotas, arī attiecībā uz pilsoņu brīvu pārvietošanos, bet ja ir kaut kādi pārkāpumi, tad visā Eiropas Savienībā pilsoņu situācija nav līdzīga uh, attiecībā uz pārsūdzēšanas tiesībām, informācijas saņemšanu, uh, piemēram, uh, uh, Jugend Alt uh, gadījums attiecībā uz laulības šķiršanu uh, uzskatāmi parāda, kādas ir atšķirības tiesību īstenošanas jomā Eiropas Savienības pilsoņiem. Tālāk šis uh, ziņojums būtu ar, jāsaskaņo ar Eiropas pilsoņu gadu 2013. gadā. Tas būtu tiešām, tā būtu laba izdevība. Uh, Valianas kundzes minētie punkti, protams, man šķiet būtiski, bet manu prāt aptvērums ir pārāk ierobežojums. Protams, par šīm problēmām ir jārunā, bet ne tikai. Ziņojums par pilsonību ir laba izdevība sniegt atbalstu Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, cīņā pret birokrātiju un birokrātiskiem šķēršļiem, atvieglot mūsu pilsoņu dzīvi, lai viņiem nebūtu jātērē laiks un nauda uh, cīnoties ar uh, birokrātiju, iztenojot savas uh, dabiskās tiesības. Manuprāt, tas Eh, arī ir viss, ko vēlējos teikt. Es vēl pārbaudu savas piezīmes, bet tiešām eh, līdz ar to esmu, esmu arī pateicis visu, ko vēlējos jums teikt. Paldies par uzmanību! Paldies, priekšsādētāji! Es arī vēlējos pateikties Valēnas kundzei par viņas veikumu. Viņa ir pelnījusi mūsu uzslavu, jo eh, viņa eh, pilda gandrīz neizpildāmu uzdevumu strādājot pie ziņojuma par Eiropas Savienības pilsonību, un patiesībā par šo jautājumu varētu uzrakstīt 20 doktora disertācijas, tā kā šis uzdevums tiešām ir ļoti grūts, un viņas izvēlētais risinājums ir ļoti saprātīgs, viņa ir aprobežojusies ar svarīgākajiem jautājumiem, svarīgākajām problēmām. Un to jau norādīja iepriekšēja runātāja, ka, protams, šo ziņojumu varētu vēl paplašināt, bet, manuprāt, referente ir izvēlējusies pareizo pieju. Šis ziņojums rosinās turpmākās debates, un uh, mums ir uh, tāda priekšrocība šajā gadījumā, ka ir apakš virsraksts likvidēs šķēršļus Eiropas Savienības pilsoņu tiesību īstenošanai. Es domāju, ka tieši par to mums būtu pirmkārt jādomā. Šā, šis uh, ziņojums, protams, uh, sasaucas ar Eiropas parlamenta darba kontekstu. Mēs nevēlamies tagad saņemt tādu milzīgu doktoru disertāciju par to, ko uh, nozīmē Eiropas Savienības pilsonība, kas, tas, kas tā ir. Eiropas uh, Savienības pilsoņu gada sakarā mums būtu rūpīgi vēlreiz jāizlās, jāizpēta uh, Eiropas Savienības tiesību harta. Mm. Mums būtu jāinformē, jāatgādina pilsoņiem, ka šāda harta pastāv, kurā ir ierakstīts pamatiesības un brīvības. Uh, Eiropas uh, Savienība parakstīs uh, cilvēku tiesību deklarāciju Eiropas padome, un tas dos mums jaunas iespējas mūsu turpmākajā darbā īstenojot cilvēku tiesības, kas daudzās Eiropas Savienības valstīs nav pilnībā īstenots. Un es uzskatu, ka 2012. gads dos mums lielisku iespēju uh, pārskatīt mūsu komitejas uh, darba lauku jau zināmu laiku mani neapmierina mūsu komitejas darba stils. Manuprāt, šī komiteja ir uh, ļoti būtisks, būtisks instruments mūsu pilsoņiem, bet, uh, diemžēl, mēs esam novirzījušies no kursa un mūsu bieži vien uh, izmanto citiem mērķiem mūsu komiteju un varbūt šā gada laikā mēs varētu censties mainīt mūsu komitejas darba stilu, padarot to efektīvāku un lai mēs vairāk domātu par lūgumrakstu iesniedzēju interesēm šai komitejā. Mums būtu pirmkārt jāraugās uz Eiropas eh, Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, bet bieži vien notiek tā, ka šī komiteja tikai uzklausa dažāda veida sūdzības, cilvēki var izrunāties. Uh, ja ir kaut kas, kas uh, vietējā pašvaldībā cilvēks neapmierina, viņi vēršas pie mums, un tad, ja mēs uh, šis, šos lūgumu rakstus uzreiz neizskatām, tad viss nonāk presē un mūs apsūdz bezdarbībā. Uh, manuprāt, mums būtu skaidri jānosaka, ka mūsu komitejas uzdevums ir ļoti uh, specifisks un jāskaidro cilvēkiem, kāds ir mūsu uzdevums. Bet mēs šai komitejā nedarām visu, kas ir mūsu spēkos. Mēs varētu savu darbu ievērojami uzlabot. Diemžēl eh, lūgumu rakstu izskatīšanas process ievelkas, un tad rodas iespējas, ka mēs nestrādājam efektīvi, ka mēs nereaģējam uz uh, uz sūdzībām un par to arī raksta presē un runā televīzijā. Es domāju, ka šogad mums būtu jāinformē iedzīvotāji par mūsu komitejas darba nozīmību un mums būtu jāsasaista mūsu darbs ar pamatu dokumentiem Eiropas Savienībā ar um, Eiropas uh, Savienības tiesību hārtu un Eiropas padomes uh, cilvēku tiesību deklarāciju. Pateicos priekšsēdētāji par to, ka devāt man iespēju izteikties un novēlu visiem laimīgu jauno gadu un gribu teikt, ka man ļoti patīk jūsu darba stils un sekretariāta darba stils. Paldies! Paldies, Martīnes Tīnes kungs. Es uh, Domāju, ka Valēnas kundzes veikumu ļoti augstu vērtē kolēģi, kas atrod šajā zālē. Un tagad es došu vārdu Valēna kundzei rezumējumā, bet vispirms es pat arī vēl vēlos kaut ko teikt. Vispirms eh, gribu teikt, ka augstu vērtēju mūsu referentes eh, darbu. Un šī iniciatīva ir guvusi lielu atbalstu mūsu komitejā, un tas man ļoti iepriecē. Es piekrīstu Martīnēs Martīnēs kunga teiktajam, ka mums uh, ir uh, ļoti skaidrs ziņojuma nosaukums un apakšvirsraksts par uh, šķēršļu uh, likvidēšanu, un uh, tas arī parāda mūsu situāciju. Mēs izskatām uh, lūgumu rakstus uh, mūsu komitejā, un Valēns kundze analizē, kas tad traucē Eiropas Savienības pilsoņiem pilnībā īstenot viņu tiesības un kā šos šķēršļus likvidēt. Un kā nodrošināt pilsoņu aktīvāku līdzdalību Eiropas Savienības procesos. Pēdējo dienu laikā arī esmu runājusi ar Valēnas kundzi par manu ieguldījumu šai ziņojumā, un tagad, kad tiek uh, beigts darbs pie šā ziņojuma, gribu atsaukties arī uz Kašmanu kunga teikto Ļoti būtiski ir, lai likumrakstu komiteja darītu savu darbu, savu darba daļu, iestājoties par uh, pamatiesību ievērošanu Eiropas Savienībā. Mums ir jānodrošina, lai pamatiesību harta tiktu ievērota lai tās normas netiktu pārkāptas un lai netiktu jauktas pamatiesības un pilsoņu tiesības. Ir pastāv pilsoņu tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības un e, dokumentiem un līgumiem. Es domāju, ka būtu pienācis īstais brīdis vēlreiz uh, izanalizēt mūsu darba pamatu, darba metodes, lai strādātu labāk un efektīvāk, sadarbojoties ar um, citām institūcijām, īpaši Eiropas komisiju. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vēlreiz izvērtēt uh, pastāvīgo iedzīvotāju tiesību jautājumu eh, gan no juridiskā viedokļa, gan arī no citiem viedokļiem, jo šeit ir runa arī par nepilngadīgajiem, par bērniem, par ģimenes locekļiem. Tāpat uh, ir jāstrādā arī pie jautājumiem, kas saistīti ar vienzimumu laulību atzīšanu un vienzimumu partnerību atzīšanu. Mēs, protams, nedrīkstam uh, pārkāpt dalību valstu pilnvaras. Tomēr mums ir uh, liel, daudz darāmā un liels iespējas radīt, uh, es atvainojos, likvidēt šķēršļus pilsoņu tiesību īstenošanai. Tāpat uh, mums ir Eh, jāstrādā arī pie jautājuma par svešvalodu skolotājiem. Arī šim jautājumam Valjāns kundze ir pievērsusi uzmanību. Eh, šis jautājums ir jāskata plašākā kontekstā. Šeit nav runa tikai par Eh, konkrēto gadījumu, par ko esam saņēmuši lūgumu rakstu, mums jāskatās plašāk par eh, šīs lietas eh, ietekmi un sekām. Un šāda situācija noteikti pastāv ne tikai vienā dalību valstī vai kādai atsevišķai grupai, bet uh, droši vien tas skar uh, vairāk valstu. ir valstis, piemēram, Spānija, Bulgārija, Kipra, uh, kuru situācija mums būtu dziļāk jāizpēta. Uh, un jā, jādomā par to, ko mēs lūksim komisijai lai uh, mēs nesaņemtu vienmēr vienu un to pašu atbildi, ka šis jautājums ietilps dalību valstu kompetencē un ka mums šeit nekādu pilnvaru nav. Um, mums jānorāda, ka mēs saņemam lūgumrakstus no minētajām valstīm un, protams, uh, mēs nevaram vienkārši atmest jautājumu par to, kurš par kādiem jautājumiem ir atbildīgs, ka Tomēr šeit ir eh, pilsoņu tiesību jautājumi, un mums eh, ir eh, par tiem jāiestājas. Liels paldies Valians kundzei. Protams, ir arī noteikts uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, un tas ir 19. janvāris, lai pēc tam Valianas uh, ziņojums varētu tikt apstiprināts mūsu nākošajā sanāksmē, 27. februārī un lai plenārsēdē to varētu izskatīt Briseles uh, plenārsēsijā martā. Es pateicos uh, kolēģiem un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un uh, tas ir Eiropas pilsoņu gads 2013. gads un mēs uzklausīsim Eiropas komisijas uh, uzstāšanos. Un uh, komisija pārstāv Sofija Bernāra. Thank you very much. Hello, ladies and gentlemen. I'm indeed so... Liels paldies. Uh, labdien, dāmas un kungi. Es tiešām, mani sauc Sofija Bernāra un es pārstāvu Eiropas komisijas pilsoņu tiesību Uh, nodaļu. 2013. gads ir pasludināts par Eiropas uh, pilsoņu gadu, un šis gads uh, iezīmēs uh, svarīgā kontekstā, jo 2014. gadā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas, un arī uh, tā aprit 10, ga 20 gadi kopš Māstriktas līguma uh, pieņemšanas, kas iedibināja Eiropas Savienības pilsoņa statusu. E, mums komisijai un parlamentam tā ir iespēja skaidrot, kādas iespējas dod Eiropas Savienība e, izaicinājuma risināšanā. 2010. gadā Eiropas parlaments aicināja komisiju izsludināt šādu gadu, lai dotu jaunu impulsu debatēm par Eiropas Savienības pilsonību un lai labāk informētu ES pilsoņus par to tiesībām. Ko Eiropas Savienība nozīmē cilvēkiem? Atbildot uz šo jautājumu, daudzi cilvēki min uh, tiesību brīvi pārvietoties, strādāt un uh, mācīties Eiropas Savienībā. Uh, Patiesi Eiropas Savienības pilsoņi brīvu pārvietošanos uzskat par pamatiesībām, kas saistītas ar Eiropas Savienības pilsonību. Un tādēļ mūsu mērķis ir atjaunot Eiropas Savienības pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai praktiskā dzīvē, parādot, ko nozīmē būt Eiropas Savienības pilsonim. Ņemot vērā šo kontekstu, tikai uh, loģiski ir informēt par pilsoņus par viņu tiesībām saistībā ar brīvu pārvietošanos. Un mēs uh, vēlamies uh, stiprināt pilsoņu iespējas īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā un uzņemties atbildību, justies piederīgiem Eiropas Savienībai. Bet mums ir jāiet tālāk, mums ir jāstimulē debatas un diskusijas par brīvas pārvietošanās tiesību dotajām priekšrocībām, veicinot sociālo integrāciju un savstarpēju izpratni pilsoņu vidū. Uh, jārunā ir par pamatvērtībām, atvērtība, iecietība, solidaritāte, uh, lai mēs vērstos pret so, uh, populismu un nacionālismu, kas ņemas spēku Eiropas uh, Savienībā. Tādēļ ir jāorganizē uh, informācijas kampaņas, bet arī vietēja mēroga iniciatīvas, kas tiks organizētas. Mums ir nepieciešami uzticami partneri, kas dos savu ieguldījumu šai procesā kampaņas stratēģiskie partneri būs visas Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas Savienības eh, eh, komisijas pārstāvniecības un parlamentu pārstāvniecības dalību valstīs spēlēs svarīgu lomu šajā kompaņā. Tāpat eh, dalību valstu valdības, nevalstiskās organizācijas un sadarbības tīkli jau ir iesaistīti šajā darbā. Visi komisijas dienesti kam ir saikne ar pilsoņiem, tiks iesaistīti papildu iniciatīvu veidošanā, balstoties uz saviem resursiem. Eh, šajā gadā mēs vērsīsimies pie uh, sabiedrības, un mums, protams, būs jāizmanto arī multiplikātori, kas tālāk eh, izplatīs šo informāciju ir paredzēts plašs uh, iniciatīvu un pasākumu klāsts gan Eiropas Savienības, gan dalībvalsts, gan vietējā līmenī, gan informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas, labākās uh, prakses uh, izplatīšanas kampaņas, diskusijas mēs izmantosim arī EU Direct un uh, EU App portālus internetā, lai plašāk informētu par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Eiropas parlaments, uh, dalību valstu reģionālās vietējās uh, iestādes būs partneri, no kuriem būs atkarīgs Eiropas Savienības pilsoņu uh, gada eh, veiksmīga īstenošana. Un esmu gatava uzklausīt jūs priekšlikumus. Paldies, dāmas un kungi. Grazie al eh, reprezentante della komisione. Eh, Paldies komisijas pārstāvei. Manuprāt, mēs tagad varētu uzsākt diskusijas par šo darba kārtības punktu un Sala Frankas kungs. Uh, būs mūsu pirmais runātājs. Lūdzu. Ε, επαναλαμβάνω ότι η παρουσίαση από πλευρά. Paldies priekšsētājiem. Šīs bija ļoti pilnīgs skaidrojums no komisijas puses un arī tāds ambiciozs Pārvietošanās brīvība, protams, ir uh, ļoti svarīga Eiropas tiesību daļa. Un uh, tā ir iekļaut arī sekundārajā likumdošanā. Nu, ne, bet neskatoties uz tiesībām, kādas pastāv, cilvēki joprojām sastopas ar grūtībām īstenojot savas tiesības. Atgriežoties pie 2010. gada decembra, kad mēs uh, apskatījām jautājumu par pamatiesībām Eiropas Savienībā, uh, skatoties uz ziņojumu par pilsoņu tiesībām un atceroties, uh, ka mums ir tagad arī Lisabonas līgums, tika nolemts, ka 2013. gads tiks uh, saukts par Eiropas pilsoņu gadu. Un uh, komisija pareizi Uh, uztvēra un uh, pieņēma šo ideju, uh, apskatot tos šķēršļus, kādi rodas pilsoņiem, mēģinot īstenot savas tiesības. Šeit mēs runājam, piemēram, par Romu tiesībām, par tiesībām uz pārvietošanos. Komisija ir izvirzījusi likumdošanas priekšlikumus, mm, kas kopā ar Eiropas pilsoņu gadu meklē iespējas risināt šo situāciju, uzlabot šo situāciju. Tas ir ļoti svarīgi gan parastajiem cilvēkiem, gan juristiem. Ir jābūt iespējai saņemt uh, informāciju daudzās valodās, visās valodās uh, par tiesībām, kādas pastāv. Šai informācijai jābūt pieejamai pēc iespējas ātrāk un uh, piekļuve tādam īpašam portālam iespējams ir efektīvākais risinājums, un tāpēc mums šī iniciatīva būtu jāatbalsta. Es gribētu atbalstīt viedokli, ka mums ir jānosaka konkrēti mērķi cilvēku brīvu pārvietošanās. Tām ir jābūt pamattiesībām visiem pilsoņiem, tostarp studentiem, lai arī studenti varētu doties un studēt Eiropas Savienībā, kur vien viņi vēlas. Otkārt, ir ļoti svarīgi, lai pilsoņiem būtu visa informācija par savām tiesībām, kādas viņi var izmantot. Piemēram, pārceļoties uz citu valsti, lai novērstu eksploatāciju, ko varētu īstenot, piemēram, darbdevēji. Un ir jānodrošina, lai uh, cilvēki var nodarboties ar savām lietām, ar savu biznesu. Tas ir ļoti svarīgi arī profesionālā kontekstā, lai viņi varētu darīt savu darbu, bet arī vispārīgā kontekstā. Ja cilvēki kādā valstī likumīgi uzturs, viņiem ir jābūt tādām pat tiesībām kā jebkur citur. Mēs esam jau redzējuši tādus sarežģījumus un grūtības, kas tika pieminēts Valēns kundzes ziņojumam. Es domāju, ka portālam ir jābūt tai vietai, kur cilvēki var atrast informāciju, kad viņi eh, vēlas, piemēram, pieprasīt uzturēšanās atļauju kādā valstī. Tas ir ļoti svarīgi šajā brīdī, kad liels problēmas rada bezdarbs. Un es eh, labprāt uzklausīšu arī kolēģu komentārus un ieteikumus, lai mēs varētu visi kopā aptvērt galvenās problēmas, galvenos jautājumus un darboties tiešām efektīvi. Es domāju, ka šis ir labs pamats labais, labas sadarbības veidošanai ar kolēģiem. Jārkungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Manuprāt, šie punktu šīs lietas ir uh, cieši saistībā ar iepriekš apspriesto, respektīvi Eiropas Savienības pilsonību. Nu, varētu teikt, zināmā mērā šis Eiropas, pilso, Eiropas Savienības pilsoņu gads ir savu veidu tāda reklāmas kampaņa vai informatīvā kampaņa sniedzot uh, pilsoņiem informāciju par viņu tiesībām. Tas ir tas galvenais mērķis uh, kāpēc vispār šis pasākums nepieciešams. Līdz ar to es ļoti atzinīgi vērtēju to, ka pirmkārt šāda lieta vispār notiek, un otrkārt arī papildinot iepriekšējo darba kārtības punktu ietvaros noritējušās diskusijas, ja tiktu veikta aptauja. Daudzi pilsoņi teiktu, neko īsti nevarētu tā pateikt par, to, par Eiropas Savienības pilsonību kā tādu, ko tas nozīmē, bet eh, ikdienā viņi sagaida gan, lai šīs tiesības tiktu īstenos, tā kā, ja tas viss darbotos un ja cilvēkiem tas nebūtu nepieciešams, protams, ka eh, pilsoņi vēlas šo brīvību, šo tiesisko noteiktību, kas ir, zin, zinām, pretrunu, varētu teikt, veidojās, ka uh, Eh, še, no, brīvas pārvietošanās ietvaros, tātad var pārcelties uz citu dalību valstu eh, un konstatē, ka ikdienā, tā, ikdienas dzīvē tomēr ir ievērojams atšķirības šais tiesībās. Un eh, mums būtu iespēja arī pateikt cilvēkam, jā, tev arī ir tiesības uz to un to, un tu vari prasīt to un to. Uh, kā Eiropas Savienības pilsonis. Un e, tad par komitejas darbu. Tad, kad rodas kāda sarežģījuma ar mūsu darbu, tad tā var būt tikai viena lieta. Bieži vien mēs konstatējam, ka ir kaut kāds trūkums. Mēs to paziņojam lūguma rakstiesniedzējiem. Jā, ir tik tiešām šāda problēma, tad, piemēram, attiecībā uz pilsoņu tiesībām, uh, Un tad mēs konstatējam, ka mums nav mūsu rīcībā pietiekami pilnvaru un instrumentu, lai varētu šo problēmu atrisināt. Tas ir eh, tā aicinājums mums un mums draudzīgajām komitejām, varētu teikt, lai mēs kā parlaments kopā, konstatējot kādu problēmu, varam rīkoties kopīgi mm, ar visām parlamentu pilnvarām, lai šo trūkumu novērstu. Un tas arī ir uh, Protams, e, kopā nepieciešams strādāt ar e, dalību valstīm un e, šo pretrunīgo situāciju jānovērš. Līdz ar to atbalsts jums no mans puses noteikti. Un viens jautājums komisijai. Šo Eiropas gadu mēs vēlamies ne tikai tādā centrālā veidā Briselē kaut kā izcelt, Bet vai ir eh, konkrēts plāns, kā reģionālā līmenī šis Eiropas gads varētu reģionos izskatīties? Ir kāds pasākumu plāns varbūt, kāds aicinājums dalību valstīm rīkot eh, vietējos pasākumus? Jo gal galā pilsoņiem pirmkārt ir jāzina par savām tiesībām, lai varētu tās īstenot, un tad, kad eh, šīs tiesības ir zināmas, tad jau skatās, kādas ir iespējas eh, reaģēt un eh, iesniegt sūdzības varbūt par šādu tiesību ne, neievērošanu. Paldies. Nedelčeva. Nedelčevas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Vispirms vēlējos izmantot iespēju pateikties Eiropas komisijai par šo izcilo iniciatīvu, un mēs arī konstatējam, ka tas sasaucas arī ar mūsu, nu pat izskatīto ziņojumu. Šis gads būs veltīts Eiropas Savienības pilsoņiem, uh, Un mēs arī zinām, ka kopš Eiropas Savienības uh, izveidošanas vislielākie panākumi ir gūti tieši tad, kad viss centrā tika nostādīti pilsoņi. Tomēr tas, ka uh, pilsoņi tiek nostādīti centrā, vēl nenozīmē, ka viņi, uh, ka tas tā arī ir No vienas puses eh, to apliecina arī tas, ka tagad ir 20 gadu jubileja Eiropas Savienības pilsonībai, bet pilsoņi joprojām par to ir maz informēti. Un tas ir arī viens no mūsu galvenajiem izaicinājumiem - mazināt plaisu starp tiesību normām un pilsoņu reālo dzīvi ikdienā pasludinot 2013. gadu par uh, Eiropas uh, pilsoņu gadu, mēs dodam signālu, ka mēs vēlamies uh, no, likvidēt šķēršļus Eiropas Savienības pilsoņu tiesību īstenošanas ceļā. 20 gadi nozīmē arī brieduma sasniegšanu, un tādēļ mums būtu nepieciešami arī konkrēti pasākumi, lai pilsoņi justos uh, ciešāk saistīti ar Eiropas Savienību, lai viņi apzinātos, kā pilnībā var īstenot savas tiesības, un to visu vajadzētu apliecināt ar konkrētiem pasākumiem ikdienā. Un, uh, manuprāt, uh, līdz ar Lisabonas līgumu stāšanās, stāšanos spēkā ir sasniegts ievērojams uh, progress uh, tiesību jomā Eiropas Savienības, Eiropas parlamentam ir uh, jaunas pilnvaras piešķirtas, mums ir arī noteikts tiesības uz tulkojumu nodrošināšanu Un es gribu arī uh, atsaukties uz uh, mūsu referentes teikto par to, ka pateicoties e-justice portālam ir iespējams iegūt uh, tiesību aktu tulkojums dažādās valodās. Mums ir jādomā arī par pilsoņu tiesībām kā patērētājiem, kā turistiem, kā pasažieriem. Uh, Un tādēļ man ir pirmais jautājums Eiropas komisijai. Kādas konkrētas iniciatīvas ir paredzētas šajā jomā vai mums Eiropas parlaments deputāti? parlamentu deputātiem, lūgumu rakstu komitejas deputātiem. Mums būtu nepieciešama konkrēta informācija, lai mēs varētu to tālāk nodot pilsoņiem un vēlētājiem. Nākošais punkts. Eiropas nākotne nevar iedomāties bez jauniešiem un tādēļ Erasmus programma ir ļoti būtiska, tā dod iespēju jauniešiem iepazīties ar citu valstu kultūru un universitāro kultūru. Tomēr tā pašā laikā uh, diplomu atzīšana, jo kvalifikācija atzīšana joprojām kavē uh, studentu brīvu pārvietošanos. Arī vēlētos zināt, kādas iniciatīvas paredzēt šai ziņā. Tāpat vēlētos pievērst Eiropas Savienības komisijas uzmanību tam, ka būtu nepieciešams saskaņot dažādas iniciatīvas, kas tiek īstenots pilsoņu gada ietvaros un uh, saskaņot tās ar jauno programmu uh, jauniešu mobilitātes veicināšanai. Tāpat uh, vēlētos vēlreiz pievērsties uh, darbinieku Uh, brīvas pārvietošanās iespējām un kā paskaidrot, ka bulgāru un rumāņu uh, darbiniekiem šīs tiesības netiek pilnībā īstenots, ka viņi nevar brīvi strādāt visās Eiropas Savienības valstīs. Manuprāt, vajadzētu organizēt arī pasākumus, lai labāk informētu pilsoņus par viņu tiesībām, to saskaņojot ar pilsoņu reālajām vajadzībām. Ja mēs tikai pasludināsim mūsu vēlmes, tas pilsoņus neinteresēs. Uh, lai pilsoņi justos piederīgi Eiropas uh, Savienības saimē, ir svarīgi domāt arī par to, kā uh, šie jautājumi tiek skaidrot, kā mēs Uh, nostiprinam Eiropas Savienības pilsonību. Un noslēgumā es gribu norādīt, ka man ir ļoti būtiski, ka pateicoties Eiropas pilsoņu gadām, pateicoties mūsu nu pat apspriestajam ziņojumam, mēs uh, atbrīvosim šo mēs padarīsim šo Eiropas Savienības pilsonību par Eiropas Savienības sirdi. Pateicos par uzmanību. Beker. Beker. Beker kungs. Jā, es sākumā vēlētos par šo Eiropas gadu teikt papildinoši Jāra kungu sacītājiem, ka Viņš runāja par reģionālo un nacionālo līmeni, kādi tur ir plāni, kā mēs nodrošināsim to, ka mums šeit nav tikai kaut kādas tādas centrālas e, parlamenta komisijas un padomas e, reklāmas kampaņa, kas, protams, ir nepieciešama, bet tā ir jāpaplašina uz šiem tālākiem līmeņiem. Es vēlētos arī pieminēt reģionālo, nacionālā līmenī esošu līmeni, bet konkrēti es runāju par pilsonisko sabiedrību, par šo konkrēto līmeni, nevalstiskajām organizācijām, pilsonisko savienību organizācijām. Mēs vēlētos, lai eh, šī daļa tiktu aktīvi iesaistīta Eiropas eh, Savienības pilsoņu gada pasākumos. Uh, tas pasākumi īstenībā ir jāplāno sadarbībā ar viņiem. Otrakārt, šis atsevišķais līmenis uh, var ļoti daudz ko dot savu ieguldījumu tīpaši steidzami nepieciešamajā saziņā, un to es vēlos skaidri definēt. Ja centralizēti no komisijas vai parlamenta tiek uh, rīkots uh, šāds pasākumu kopums, tā jau īsti vēl nav saziņa jo neviens jau vēl par to nezin, izņemot to cilvēks, kas paši piedalās. Mums tas ir jānodot tālāk. Ja ir kāda tīmekļa vietne vai portāls, ar to vien ir par maz. Mēs nevaram gaidīt, kamēr kāds lietotājs caur Google vai kā savādāk nonāks pie šī portāla. Mums jābūt aktīviem, mums ir šī informācija aktīvā veidā viņiem jānodod. Un treškārt, jābūt finansi, finanšu jomā profesionāli eh, or, orientēt eh, līdzekļu piešķiršanu. Ļoti ierobežotais finansējums Eiropas eh, brīvprātīgo gadam, arī aktīvās novecošanas gadam ļoti uh, minimālais finansējums 5 miljonu eiro tiek tērēta uz 500 miljoniem iedzīvotāju. Es apzināti nelietoju vārdu trūcīgais finansējums, bet ticēt, kā ar to ir pietiekami, jau, jau nu noteikti nav pareizi. Un, uh, pilsoņu gads ir tiešām uh, labs veids, kad mums šajos krīzes apstākļos ir iespējams uzlikt pareizos akcentus, un es cenš, cenšos jūs pārliecināt, ka ir, ir tā konceptuālā un strateģiskajā darbā jāiegulda daudz vairāk. Paldies! Grazie, kolēģa Jotova. Paldies, Sētovs kundze. Paldies! Mēs jau divas stundas esam runājuši par pilsoņu tiesībām, par dažādām iniciatīvām, dažādiem ziņojumiem. Tomēr man šķiet, ka šī saruna virsās tādā virzienā, kas nešķiet ļoti produktīvs. Mēs pārlecam no vienas tēmas uz otru, bet nav tādas kopīgas struktūras, ko mēs gribētu piedāvāt. Un tas attiecas eh, gan uz nākotnes darbu, gan pilsoņiem. Ko es gribētu ierosināt? Pirmkārt, man ir jautājums. Kāda ir konkrētie komisijas priekšlikumi attiecībā uz šo gadu? vai būs kādi konkrēti dokumenti, uz kuriem mēs varēsim koncentrēt uzmanību un kurus mēs varēsim apspriest un tad sagatavot savus priekšlikumus par kampaņu dalību valstīs, piemēram, un kā tas varētu būt noderīgi Eiropas pilsoņiem. Jā. Un mans otrs jautājums. Katrs gads tiek veltīts kādai noteiktai tēmai Vai mēs varbūt varētu apspriest savā komitejā? Varbūt mēs varētu apspriest, kādā mērā šīs kampaņas ir bijušas efektīvas un kā to vērtē Eiropas komisija. Paldies, komisija. Vai vēlēsieties tagad atbildēt uz izteiktiem komentāriem? Jā, lūdzu, vārds jums. pateicos par uh, iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Vispirms par vietējo, reģionālo, nacionālo dimensiju. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies sadarboties ar dalību valstīm, ar reģioniem. Rīt mums ir paredzēta tikšanās reģionu komiteja. Tāpat mēs tiksimies ar lauku uh, kopie eh, pašvaldību pārstāvjiem esam paredzējuši tikties ar eh, pilsoniskās sabiedrības nevalstiskām organizācijām, kas vēlas ar mums eh, sadarboties. Šeit ir daudzas plaši pazīstamas organizācijas. Mēs uzklausīsim viņu vēlmes, viņu vajadzības Un, protams, viens eh, daudzas galvas ir labāk nekā viena, līdz ar to šāda sadarbība ir ļoti nepieciešama. Tāpat esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu un tās pārst tā pārstāvniecībām dalību valstīs, ar uh, kontaktcentriem, kas pastāv. Uh, tas eh, viss parāda, kā mēs eh, plānojam šo kampaņu uz vietām. Tāpat domājam par dažādām iedzīvotāju grupām, jauniešiem, strādniekiem, citām grupām. Mēs sadarbojamies ar citām, citiem ģenerāldirektorātiem, domājot par kopīgām uh, kampaņām, piemēram, par eh, jauniešu, programmu jauniešu kustībā. Mēs esam gatavi sadarboties ar šo programmu, arī programmas pārstāvi grib ar mums sadarboties, un šeit mēs varam runāt par sinerģiju, eh, sinerģijas efektu. Tāpat mēs arī mo mobilizēsim programmu Eiropa pilsoņiem, kuras mērķis ir rosināt pilsonisko līdzdalību Eiropas procesos. Uh, mēs uh, izmantosim konkrētus projektus, sadraudzības projektus uz vietām, un viso šajos projektos mēs liksim akcentu uz Eiropas uh, pilsoņu gadu Šeit uh, kolēģi uh, deputāti runāja par finansējumu. Jā, šis finansējums diemžēl nav liels, bet mēs censīsimies to kompensēt, izmantojot sinerģijas, un tādējādi šie kopīgie līdzekļi būs ievērojami lielāki. Un noslēgumā par konkrētām kampaņas idejām. Tiklīdz tiks pieņemts lēmums, mēs būsim vienojušies ar jums, ar uh, padomi, par Eiropas pilsoņu gada norisi. Mums būs konkrēts uh, darba plāns, uh, kas tiks nodots uh, komisāru kolēģijai apstiprināšanai. Tāpat tika jautāts par kampaņas izvērtēšanu. Protams, 2013. gads arī tiks izvērtēts, tika izvērtēti arī visi iepriekšējie Eiropas gadi. Mēs šobrīd izvērtējam Eiropas brīvprātīgo gada uh, norisi, varu minēt arī konkrētus piemērus, ja to vēlaties. Mēs varam konkrēti um, izanalizēt uh, katra šāda Eiropas gada rezultātus, kāds šāds gads pievērš uzmanību kādai noteiktai jomai, uh, rosina politikas izstrādi šajā nozarē. Eh, runājot, piemēram, par brīvprātīgiem, par viņu kvalifikācijas atzīšanu, par šās kustības veicināšanu. Mēs arī sadarbojāmies ar citiem ģenerāla direktorātiem, eh, lai eh, tiktu izstrādāti, kon, izstrādās konkrētas likumdošanas iniciatīvas, un tas viss tiek darīts katrā šāda gada sakarā. Paldies! Paldies par šo sākotnējo viedokļu apmaiņu. Salavrakas kungs, vai vēlēties ko piebilst? Jā, paldies priekšsētāji, paldies kolēģiem par uh, viņu ieguldījumu šajā diskusijā. Un uh, ceru saņemt no jums palīdzību arī turpmāk strādājot pie visām šīm idejām. Kas attiec uz Rajākunga izteikto ideju, komisija jau to apstiprināja, ka būs vesela virkne pasākumu gadu laikā. Bet, protams, budžets ir ierobežots, tas ir pat ļoti ierobežots. Un uh, mums ir jācenšas panākt pēc iespējas plašāku pārklājumu, ņemot vērā ierobežotos resursus, kas ir mūsu rīcībām. Protams, šodien šeit ir daudziem veselības problēmas. Arī es esmu nedaudz apslimis Grieķijā. Bet uh, Grieķijā šobrīd cilvēki runā par korupciju, par krīzi, par pēdējiem uh, Sarkozī un Merkels izteikumiem. Bet uh, mūsu uzmanība jāvērš arī uz citiem jautājumiem. Un dažreiz, kad mhm, iespējams mhm, eh, pagātnē, kad eh, nebija naudas un cilvēki vairāk interesējās par citiem cilvēkiem kā par cilvēkiem, kā par humanā eh, cilvēcīgām būtnēm, uh, Varbūt mums ir jādomā, kā palīdzēt praktiskāk cilvēkiem. Ehm, protams, e, var teikt, ka mēs jums dos, e, mēs jums e, sniegsim vadlīnijas attiecībā uz profesijas izvēli, bet darbu jau nav. Tad, protams, varam teikt, ka cilvēkiem jābūt pacietīgākiem, bet cilvēkiem ir tajā pat laikā jāvar apmaksāt savus rēķinus. Un šī ir ļoti laba komiteja, jo mēs varam eh, pievērst eh, uzmanību pašiem pamatjautājumiem, kas rada ļoti liels bažas cilvēkiem dalībvalstīs. Un dažreiz es domāju, mūsu uh, ambīcijas ir pārāk lielas, mums jāskatās, kādas, uh, kas ir, kāda līdzekļa mūsu rīcībā. Piemēram, e-justice portāls, mēs daudz ko tur esam atrisinājuši. Tāpēc gribu vēlreiz atkārtot savus laba vēlējums jaunajam gadam, un es domāju, ļoti labi sāk darbu šādā, šādā labā noskaņojumā, ka mums nav jārunā par uh, Eh, deficītu, par ko ir runājusi kanclere Merkele un prezidents Sarkozy, un es ceru, ka šis būs ļoti labs gads un arī ļoti labs gads šai komitejai. Paldies, eh, Salavrākas kungs, par šiem labvēlējumiem jaunajam gadam. Nu, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 10. un 11. darba kārtības punkti kur mums ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa par divām vizītēm eh, Berlīnē un Rumānijā, kas attiec uz pirmo no tām, kas ir faktu vākšanas vizīte Berlīnē. Došu kungu, eh, atvainojos, došu vārdu Jotovas kundzei. Paldies priekšsētājiem. Es ceru, ka visi, kas piedalījās šajā misijā Berlīnē, ka visiem šiem cilvēkiem ir mūsu sagatavotie dokumenti. Mūsu vizīte bija saistīta ar ļoti jūtīgu jautājumu, kas attiec uz jauniešu jautājumu dienesta darbību. 24. novembrī uh, Mēs organizējām šo faktu vākšanas vizīti Berlīnē, jo bijām saņēmuši daudzus lūgumrakstus par Jugendamtu. Šī ir otrā misija uz Vāciju saistībā ar šiem jautājumiem. Pirmā notika jau 2001. gadā, un tās noslēgumā Levitska kungs, kas bija komitejas priekšsētājs tajā laikā, sagatavoja ziņojumu. Tad šie lūguma rakst, šo lūguma rakstu izskatīšana tika noslēgta, bet mēs esam saņēmuši virkni jaunus lūguma rakstus. Un tiešām tas ir uh, mūsu komitejas uzdevums uzklausīt visas sūdzības, kādas pilsoņiem varētu rasties. Un tagad mēs jau divas stundas runājam par dažādiem jautājumiem, kas saistīts ar tiesību pārkāpumiem. Un tāpēc mēs nevaram izlikties, ka neredzam šo situāciju. Tajā pat laikā mūsu misija uh, nepārņem tiesu iestāžu lomu. Mūsu uzdevums bija apkopot uh, maksimāli daudz informācijas no visām nu, ieinteresētajām pusēm un uzklausīt visus. Es gribu pateikties uh, saviem vācu kolēģiem, kas palīdzēja mums šo misiju organizēt. Daudz priekšlikumi nāca tieši no viņiem, kā labāk organizēt programmu. Mēs centāmies tā vispārīgi skatīties uz šo jautājumu un izvirzīt priekšlikumus, sagatavot priekšlikumus. Cilvēki, kas iesnieguši lūgumrakstus, uzskata, ka cilvēki no trešām valstīm kas attiec uz cilvēku tiesību konvencijas 6, 14 un 18 pantu, tad attiecībā uz šiem, šiem cilvēkiem šie panti bieži tiek pārkāpti. Jums visiem ir mūsu sagatavotie dokumenti, bet es gribētu aicināt visus, kas piedalījās šajā misijā, ļoti rūpīgi paskatīties uz sagatavoto kopsavilkumu. Un ja mēs esam kaut ko izlaiduši, ko šie cilvēki uzskatītu par svarīgu, tad mēs uh, lūdzam mūs par to informēt, lai varam papildināt savu kopsavilkumu. Lielākās problēmas ir saistītas ar to, ka Jugendamt uh, iejauc šķiršanās procesos. Un iemesls, kāpēc viņi to dara, ir, lai parūpētos par bērnu labāko interešu ievērošanu un aizsargātu bērnus no nolaupīšanas un uh, pasargāt viņus no sliktas izturēšanās. 23% šāda lieta ir saistīta ar starptautiskajām laulībām. Mūsu konstatējumi ir uh, atspoguļot kopsavilkumā. Pirmkārt, mēs gribējām redzēt, vai Jugendamt ir kaut kādā veidā mainīs savas darba metodes, salīdzinot ar 2006. gadu. Vēl viens svarīgs jautājums. Kādā mērā Vācijas iestādes, Vācijas iestādēm ir spējas izvērtēt savu lēmumu objektivitāti, kādā mērā tiek izmantoti tulki. Un kāpēc šādi lūgumi raksti tiek saņemti galvenokārt no Vācijas par šādām problēmām? Šādi jautājumi ir ļoti maz apspriesti uh, Bundestāga attiecīgajā komitejā, jo uh, šāda veidu lūgumraksts neatbilst viņu prerogatīvai. Acīm redzot, ar šo nodarbojas vietējās pašvaldības. Tomēr Bundestagā bija iesniegt 25 lūgumrakstu par šādām problēmām. Eh, precīzi sīkāka informācija par saņemtajām atbildēm ir mūsu sagatavotajos dokumentos. Jugendamt tika izveidots kā iestāde 1922. gadā. Tā bija daļa no pašvaldībām. Un ģimenes tiesas ir tās, kas pieņem galīgo lēmumu, bet Jugendamt iesaistās šajā procesā un šīs iestādes pārstāvi var izteikt rekomendācijas. Uh, ģimenes tiesa var uh, lemt vai ņemt vai neņemt vērā šīs rekomendācijas. Atsevišķos gadījumos, kad uh, ir uh, šķiršanās lieta un abas puses nevēlas saņemt jugendamt rekomendācijas, nevēlas tās ņemt vērā, tad jugendamt netiek iesaistīts bet eh, Jugendamt noteikti iesaistās gadījumos, kad uh, pastāv risks, ka bērnam varētu, bērns varētu tikt apdraudēts, vai arī pastāv krimināls rīcības risks. Ļoti bieži lūgumrakstos ir norādīts, ka tiek pieņemt ļoti subjektīvi lēmumi. Un uh, mani kolēģi uzdeva ļoti daudz jautājumu par daudzām lietām, bet mums joprojām nav pietiekam daudz informācijas par to, kā notiek šo dienestu uzraudzība. Tas, kā šie dienesti ir organizēti, sasaist tos ar vietējām pašvaldībām, līdz ar to mēs nevarējām iegūt pārāk daudz informācijas centrālā līmenī. Nav arī īsti skaidrs, kas ir atbildīgā iestāde par, uh, par sankcijām par pieļautajām administratīvajām kļūdām. Nav arī skaidrs, kur var vērsties cilvēki, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāpti. Ļoti bieži vecāki ir spiest runāt vācu valodā procesa laikā un eh, daudz lūgumu rakstu saistīt tieši ar šo jautājumu, bet mēs neesam saņēmuši pietiekam daudz informācijas par šo jautājumu. Mūsu misijas mērķis nebija iejaukties vietējo pašvaldību darbā Vācijā. Mēs vēlējāmies tikai apkopot informāciju. Tā bija faktu vākšanas vizīte un mēs neizteicām nekādas vērtējošas piezīmes. Nu, un, uh, lai mums nevarētu nekādus pārmetumus izteikt. Bet uh, daudzos gadījumos mēs uzsvērām, ka ir ļoti svarīgi, lai tiktu ievēroti visi uh, cilvēktiesību konvencijas elementi. Uh, Secinājumā es gribētu teikt, ka varbūt būtu laba doma izveidot šeit tādu neoficiālu darba grupu mūsu komitejas ietvaros. Tā varētu būt darba grupa, kas uh, nodarbotos ar eh, šķiršanās jautājumiem. Diemžēl mums nebija iespēja runāt ar pašiem lūgumrakstu iesniedzējiem, lai gan citās faktu vākšanas vizītēs tas ir darīts. Tas ir tas, ko gribēju teikt šajā sakarā, un labprāt uzklausīšu jūsu komentārus, ko ņemsim vērā. Paldies! Bulonkungs ir pieteicies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Protams, šī brauciens uz Berlīnu bija otrā vizīte mūsu komitejai. Pirmā, pirmo, eh, pirmās vizītes rezultātā Jugendām Cakarā ministrija atzina pati, kā šādu problēmu pastāvēšana atsevišķos gadījumos. Vispirms es vēlētos pateikties Jārkungam, Vilankungam par mūsu braucienu organizēšanu, kas bija tiešām izcila Eh, es eh, redzēju Berlīnu, kaut arī ne Brandenburgas vārtus, diemžēl, bet mūsu darbs bija ļoti efektīvs un gribu teikt, ka Jotavas kundze šīs dienas eh, uzruna bija niansētāka nekā viņas secināja mūsu darba dienas beigās, un varētu teikt, ka viņas teiktais varbūt bija nedaudz netaisnīgs pret uh, cilvēkiem, ar ko mēs tikāmies, jo mums bija ļoti interesanta darba diena, konstruktīva. Mēs tikāmies ar daudziem cilvēkiem, da, jugentām pārstāvjiem, advokātiem un citiem, un mēs daudz labāk sapratām, kā šī sistēma darbojas, vai varbūt arī dažos gadījumos nedarbojas. Mums, mēs uzdevām daudzus jautājumus, uz visiem gan nesaņēmām atbildi, bet mēs noteikti pavirzījāmies uz priekšu. Tomēr ir eh, jāsaprot, ka Vācu tiesiskajā sistēmā ir jauniešu aizsardzības dienests, jo jauniešu tiesība aizsardzība ir prioritāte, tātad mērķis ir cēls, tomēr ierodoties eh, Berlīnē, mēs arī paziņojam, ka mēs neierodamies šeit kā, kā tādi tiesneši, apsūdzētāji, bet mēs vēlamies saprast situāciju kādēļ atsevišķos gadījumos lūgumrakstu iesniedzēji neko nevar panākt un kādēļ nav iespēja pārsūdzēt šo iestāžu lēmumu citās instancēs. Ir uh, jāsaprot, ka lietas, kas tiek izskatītas uh, ģimenes tiesā un jū, uh, jauniešu tiesību aizsardzības dienestā, ir ļoti uh, veiksmīgi izskatīts un nevajadzētu mums uh, uzturēt tādu priekšstatu, ka viss ir nepareizi un notiek slikti. Ir tikai dažos gadījumos, kad šī sistēma īsti nedarbojas. Un mēs arī konstatējām, ka tomēr bija atšķirības starp to, kas mums tika izskaidrots, un tiem gadījumiem, par ko mēs bijām informēti par problēmām, uh, kas Eh, kas eh, ilustrēja eh, to, kādēļ mēs darbo esam uzsākuši šo procentu. Jautājums ir, kas kontrolē šo jūgentām darbību? Šobrīd ne tādas institūcijas nav. Ja tiek uzskatīts, ka nav tiek ievērotas tiesības tajos gadījumos, kad uh, šķirtā laulība ir noslēgta starp uh, dažādu valstu pārstāvjiem. Ir, protams, tie, iespēja pārsūdzēt šo lēmumu, bet uh, ir jāmaksā advokātam, bet vai var sūdzēties par jūgantām darbiniekiem, bet tomēr parasti ir tā, ka neko nevar īsti panākt. Jāsaprot, ka šī uh, struktūra nav federāla struktūra, bet ka tā darbojas katrā pilsētā vai uh, reģionā atsevišķi. Līdz ar to nepastāv koordinācijas un kontrolas iespējas par šīm struktūrām. Mēs jau šeit nevēlamies norādīt eh, ar pirkstu uz, Franci uz Vāciju, tā tas varētu būt arī Francijā, ka ir uh, uh, ierēģi, kas labi strādā, bet ir arī tādi, kas diemžēl strādā slikti. Un ja šeit ir runa par bērna ģimenes tiesībām, par aizbildniecības tiesībām, par laulības šķiršanu, tad uh, šīs sekas var būt uh, ļoti smagas un sāpīgas. Mūsu, uh, mēs uzskatām, ka uh, būtu varbūt nepieciešams radīt tādu institūciju, kurā pilsoņi varētu vērsties, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības ir pārkāptas šai jomā. Uh, Berlīnē, kad mēs bijām, mēs uh, saņēmām pastāvīgi sūdzības. Arī šeit mēs katru dienu saņemam vismaz vienu, divas, trīs sūdzības par šo šīs institūcijas darbība. Protams, ir jāizvērtē šo sūdzību pamatotība, bet tomēr jāsaka, ka šīs sūdzības eh, tiek saņemtas pastāvīgi. Un kādi šie gadījumi parasti ir? Ja laulība tiek šķirta, tad uh, partneri vienojas par eh, bērnu aizbildnības tiesībām, par tiesībām tikties ar bērnu, tad, uh, tad uh, situācija tiek atrisināta, bet ja šīs attiecības ir tik sliktas un ja eh, viens no vecākiem ir ārvalstnieks un vēlas bērnu vest līdzi uz ārzemēm, tad, protams, ir ļoti viegli tam, eh, tam partnerim, kurš ir vācietis, paziņot, ka pastāv risks, ka bērns tiks nolaupīts, un tad tiek iedarbināta šī elišķīgā mašīna, un tad, protams, uh, aizbildniecības tiesības, bērnu apmeklēšanas tiesības šim uh, otram partnerim, kas ir ārzemnieks, tiek uh, apturētas, un, protams, bērns paliek kopā ar uh, to no vecākiem, kurš ir vācietis, paliek Vācijā. Tātad šeit pat netiek uh, prasīt nekādu pierādījumu, uh, vācietis var tikai izteikt aizdomas, bažas ar to pietiek. Un tad otram partnerim, lai cīnītos ar šo mašīnu, ir vajadzīgs daudz laika, naudas, eh, paiet gadi, kamēr cilvēks saprot, kā pārsūdzēt šo lēmumu, ko it kā patiesībā nemaz nevar pārsūdzēt. Un laiks, protams, paiet, un mēs vēlamies eh, novērst eh, tādu situāciju, uh, ka rodas uh, konflikti par hipotētiskām bērna nolaupīšanas briesmām, tad, uh, protams, varbūt šim uh, cilvēkam tiek skaidrots, ka jūs tik ilgi neesat ticies ar savu bērnu, un tagad tas var būt šoks otram bērnam, ka jūs tā pēkšņi uh, tiksities, un tādēļ paiet gadi, kad uh, līdz šie uh, godīgie un naivie vecāki beidzot var atkal tikties ar saviem bērniem. Jāsaka, ne, protams, visos gadījumos tā tas ir, bet tomēr tas notiek uh, daudzos gadījumos no tiem, ko mēs šeit analizējam, bet mūsu analizētie gadījumi ir tikai neliels procents no visām šīm lietām, ar ko nodarbojas Jūgendamt. Bet uh, e, protams, ir jāpadomā, ka ir eh, būtu nepieciešama kontrole tādos gadījumos, kad jūgentam steidzam rīkojas, kad it kā pastāv bērnu nolaupīšanas briesmas. Un līdz ar to ir iespējami dažāda veida pārkāpumi un pārspīlējami. Un šeit arī eh, izskan ekstrēmi, ekstrēmi apgalvojumi, Uh, ir uh, organizācijas, kas uh, palīdz uh, it kā šīm uh, izmisušajām uh, personām, rostinot tiešām bērnus nolaupīt. Mums ir jācīnās pret šādām situācijām. Bet ir arī smagāki gadījumi, kad vecāki tiešām nolaup savus bērnus, bet par to uh, es eh, nerunāju, jo tas tiešām ir likuma pārkāpums, un eh, tas ir pretrunā ar Briseles divi attiecīgajām normām. Eh, saskaņā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Eiropas pamatiesību hārtu, jāsaka, šīs normas netiek respektētas Eh, ir aizliegts eh, diskriminācija īstenot, ir īpaši balstoties uz eh, valodas principu, kā to noteica Jotaus kundze, ir jāsniedz pēc iespējas īsā laikā nepieciešamā informācija par personas tiesībām un ir jānodrošina piekļuvē dokumentu kopumam, ir jāgarantē bērnu tiesības. Viss visos tajos gadījumos, ko mēs izskatījām mūsu komitejā, šīs normas netika ievērotas un pat Vācijā izskan kritika arī avīžu ievadrakstos par šo situāciju pat bez mūsu iejaukšanās. Tas liecina, ka šo problēmu kritikā arī uh, šajā attiecīgajā valstī. Esmu, kā to saka, priecīgs, lai gan tās bija otrais mūsu brauciens, notika, kā tas notika Briselē, es atvainojos Berlīnē, un uh, gribu pateikties mūsu sarunu partneriem Vācijā, un mums ir tagad jādod iespēja ģimenes lietu ministrijai risināt uh, vismaz tās četras, piecas lietas, ko mēs bijām izraudzījušies kā tādus uh, uzskatāmus piemērus, lai uh, novērstu pilsoņu tiesību pārkāpumus. Mēs tagad vēršamies pie ģimenes lietu ministrijas, sagaidīsim, vai saņemsim atbildi saprātīgā termiņā vai nē par šo ģimenes tiesību aspektu un uh, Līdz ar to mums varbūt būs arī iespēja sniegt uh, drīzu atbildi lūgumu rakstu iesniedzēju. Bet uh, jādomā varbūt arī būs par citiem risinājumiem. Visas tās sūdzības, ko mēs uh, pastāvīgi sa uh, saņemam katru dienu kopš mūsu braukšanas uz braucienu uz Berlīnu, ir vienkārši Eh, tas ir vienkārši satraucoši, cik daudz šādu sūdzību ir. Tas liecina par to, ka Vācijā šeit ir arī struktūrāls problēmas. Es, protams, nevēlos iejaukties Vācijas lietās, bet mans pienākums būtu tomēr norādīt, ka Vācijā būtu jāizanalizē uh, iespēja organizēt uh, uh, īpašu institūciju, kas būtu tāds kā tiesības sargs šajā jomā eh, federālā līmenī, eh, pie kā varētu vērsties šādos gadījumos un kas sadarbotos ar kolēģiem citās Eiropas Savienības valstīs, tad mēs varētu sniegt eh, ātrāku atbildi uz šīm problēmām. Tas būtu ātrāk nekā tiesā vai, vai citās instancēs vērsties, jo pretējā gadījumā mēs turpināsim joprojām saņemt lūgumu rakstus par šiem jautājumiem. Mums vajadzētu paredzēt tādu institūciju Vācijā, kur cilvēki varētu vērsties ar sūdzībām. Un manis nu pat pieminētajos ārkārtas gadījumos uh, Uh, lūguma rakstu iesniedzējām lūdz vērsties ar sūdzības tajā pašā iestādē, kas viņa tiesības ir pārkāpusi. Būtu jāparedz iespēja vērsties citā institūcijā ar šo sūdzību, ja jūs vēršaties tajā pašā instancē, tajā pašā uh, tiesā, tad, protams, nekāds uh, risinājums nav rodams. Cerāms, ka mūsu brauciens uh, uz Berlīni būs, uh, tas būs arī mūsu pēdējais brauciens, ka nebūs vēlreiz jāatgriežas Berlīnē un ka Vācija spēs uh, pati atrisināt šīs problēmas. Kolēģa Vīlanda. Vīlanda kungam vārds. Jā, vielen dank. Um... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Sākšu ar pateicību par to, ka uh, Eh, mums ar kolēģi Jāru ir eh, izdevies eh, savu ieguldījumu veikt, lai šī problēma tiktu risināta. Pats esmu pēc profesijas jurists. Un pirms sākt darbu parlamentā, kas jau kādu laiciņu atpakaļ bija, arī ar ģimenes tiesībām strādāju un biju cieši pazīstams ar šo iestāžu un tiesnešu darbu. Mm, dažādās valstīs, uzklausījām Francijas tiesnesi, piemēram, kas strādā Vācijas iestādē, tādā apmaiņas programmā, lai palīdzētu risināt eh, tādas pārobežu problēmas, lai pēc iespējas veiksmīgāk eh, šādu šķiršanos rezultātā radušās problēmas at arī atrisināt lai varētu arī eh, rast risinājums atšķirīgās tiesību sistēmās. Un teikšu godīgi, šis, šī otrā vizīte īsti neveidojas tik veiksmīgi, jo pirmā vizīte eh, mūsu pašu dēļ eh, nebija neko veiksmīgi. Mēs Līdz pat šim brīdim mums ir darba dokuments, kur sagatavoja viena pati persona, un tas uh, karājas gaisā. Un tur vispār ir jautājums, vai tā var būt oficiāls viedoklis, un mēs to tā nevaram atstāt. Līdz ar to bija nepieciešama otra vizīte, un nevis tāpēc, ka Vācijā šie apstākļi būtu tik uh, šausminoši. Uh, Līdz ar to ir jāsaka, ir samērā grūti un varbūt eh, tas saistīts ar tulkošanu, bet ja lieto tādu vēlnišķīgā mašīna, vai Balankums sacīja, ka, ka tiek bradātas tiesības ar kājām, kā tika apgalvots. Nu, tās tāds idioms varbūt ir, bet norāda, ka šīs šādas lietas notika apzināti, bet tas nu gan nav taisnība ka cilvēku tiesības netiktu ievērotas vai tiek pārkāptas. Jā, tas tā notiek, es, bet tas notiek daudz kur. Mēs varam kaut vai eh, Strasbūrā tiesā nonākušās lietas varam paskatīt, bet teikt bradā tiesības ar kājām, eh, nu tas jau teikt, ka tā ir tāda apzināta sistēma, tā tiek apgalvots. Bet uh, ir pāris skaidri, eh, kurus mēs gribētu redzēt, cik simtiem tūkstošu laulību eh, eh, tiek šķirtas valstī ar 80 miljoniem iedzīvotāju, vienkārši lai būtu priekšstats, un cik simtiem tūkstošu šķiršanās gadījumu tiek izskatīti, un par kādu mi minimālu skaitli mēs vispār šeit runājam, kur ir pārkāpumi kaut kādu. Nav jau tā, ka nav nekāda uzraudzība. Pret katru šīs jugendamt eh, pasākumu ir iespējams tiesā rast apelācijas iespējas. Un kaut kā no parastām civiltiesībām, eh, tad, uh, piemēram, runāju arī par kādu dienvidu valsti, tā nav Francija, bet uh, kur ļoti savdabīgi lēmumi tiek pieņemti dažkārt ģimenes tiesās, tā kā Vācijas tiesas jau nu nestrādā vislēnāk. Bet katrā ziņā tur, tur kur ir eh, apdraudējums potenciāls bērnam, eh, jugendamt nozīmē vienu atbildīgo personu. Jā, tik tiešām eh, šeit varbūt runa par kaut kādiem potenciāliem pārkāpumiem pāris lietās no simtiem tūkstošu izskatāmo lietu. Bet kāda ir alternatīva? Tā būtu Kolombo lieta, kur tiešām katrs var redzēt, kā tas notiek, kur, kur tiešām eh, bērni nonāk kādā trešajā valstī, vai pat ārpus Eiropas Savienības, ārpus Eiropas, kur šo bērnu vairs eh, Eiropā dzīvojušas vecāks nekad vairs eh, ne, neredz, un kur ir plaši izplatīta kriminālā darbība, kur attiecīgi Eh, tur nonāk pat cietumā eh, otrs eh, no vecākiem jo par to, ka ir šāds nolaupīšanas gadījums it kā. Tā, tā mēdz būt arī risinājumi negatīvi. Un visbeidzot, par iestādēm cilvēki bieži sūdzās praktiski ikdienā bieži saņemam sūdzības par dažādām iestādēm, tā skaitī arī par tām, kas aizstāv bērnu tiesības. Bet tagad ir it kā ir uh, lielāks skaits to lūgumu raksts, kas saistīts ar šīm iestādēm. Tas varbūt ir saistīts arī ar to, ka tāds uh, tā cilvēka, piemēram, uh, Karērkungs, kurš jau uh, šobrīd ir atklāts kā viens no, viena no personām, kas piedalās noziedzīgos darījumos. Un, protams, ka ir šķiršanās, kur nav mierīga atrisinājuma, kur tiešām ir konflikti un tur tiek meklēti dažādi risinājumi. Katra puse cīnās par savām tiesībām. Tāpēc neapgalvosim, ka valstīs, kas nav mūsu valstis, ka tajās nu, apzināti kaut kas eh, negatīvs tiek darīts. Protams, ka tā puse, pret kuru ir pieņemts lēmums, vienmēr sūdzēsies, nu, jo gal galā, redz, parlamentā ir lūguma rakstu komiteja, un tur varēsim pasūdzēties. Bet noslēgumā vienīgais, par ko šeit runāja, nevis par to, ka viena vai otra iestāde Vācijā kļūdās. Nē, vienīgais, par ko īsti ir runa, ir par to, vai Vācijā esošā sistēma ir izveidota tādā veidā, lai Eiropas Savienības pilsoņus eh, tiešām viņu tiesības ievērotu vai pārkāptu. Kā tad tur īsti ir? Tas attiecas gan uz Jūgendam, gan citām iestādēm, un arī paši vācieši savus iestādes eh, mēdz iesūdzēt tiesā un cīnīties par tiesībām un pret to pārkāpšanu. Tātad vai tiek eh, apzināti pārkāptas pilsoņu tiesības? Par to ir jautājums. Par to mums arī būtu jārēģē mums, un mums to arī mums būtu jāskatās, vai gan mēs, gan komisija uz to rēģēt. Viss pārējais ir par to, eh, drīzāk par, eh, par tām tiesībām pašām organizēt savu sistēmu, kas dalību valstīm arī ir. Viss pārējais jau nu, ir atšķirīgā pārvaldības prakse. Uh, kādā no dienvidu eh, dalību valstīm, kur eh, varētu līdzīgs apgalvojums veikt. Bet jautājums ir drīzāk par to, vai apzināti tiek pilsoņu tiesības eh, pārkāptas. Paldies, Beker kungs, tālāk. Paldies. Berlīnas delegācijas vadītāja par viņas ziņojumu. Es eh, vakar pa e-pastu eh, saņēmu šo ziņojumu, man gan nebija iespēja vēl iepazīties, bet eh, arī paldies Jārkungam, Vilankungam par šīs vizītes sagatavošanu. Mēs daudz ko ieguvām no tās ļoti daudz ko noskaidrojam attiecībā uz faktisko situāciju šajā lietā un mūsu uzrunāto partneru nostāja bija ļoti konstruktīva. Daudz ko jaunu arī uzzinājām. Es domāju, ka e, tā, šī lieta arī jāskata visu faktu uh, kontekstā, jo gal galā tā bija mūsu komitejas kopējā delegācija. Līdz ar to es aicinātu uh, uh, ļaut man uh, savus komentārus nosūtīt tuvāko dienu laikā uh, kolēģei, jo tas līdz šim man nebija iespējams. Paldies, Jārkungs, tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies delegācijai uh, par to, ka uh, ieradāties šajā vizītē. Mēs ar kolēģi labprāt to sagatavojam. Vi, kolēģis, mm, Vīlāns jau uh, atspoguļo šo situāciju, bet ir vēl pāris lietas, ko es vēlos pieminēt jo varbūt nav īsti godīgi teikt, ka ir palikuši neatrisināti jautājumi. Jo Vācijas puse eh, jau arī piegādāja vairāku dienu eh, delegācijas uzņemšanu, šo vairāk dienu vizīti. Mēs to nevarējām īstenot. Līdz ar to eh, mums ne, nebija laiks sagaidīt atbildi. Līdz ar to es teiktu, ka visi neatbildētie jautājumi pirms ziņojuma noslēgšanas mums vajadzētu tomēr aizsūtīt viņus kaut vai rakstiski uz Vāciju un saņemt šos, šis atbildes. Protams, ka notiek uzraudzība arī eh, attiecībā uz jūgendām darbību, bet katrā ziņā mums ir iespēja Uh, šos, šis atbildes saņemt, jo nebūtu godīgi pret Vācijas pusi, kur piedāvāja mums vairāku dienu vizīti, uh, un mēs no savas puses atteicāmies no tās. Tagad apgalvot, ka nebija laika visu izrunāt. Uh, jā, tik tiešām ir bijuši vairāki negatīvi gadījumi Vācijā. Pagājušā gadā bija, piemēram, šķiršanās gadījums, kur meita un māte uh, lūdza uz laiku izņemt bērnu no ģimenes, jo no tēva puses bija vardarbība. Tad Jugendam nozīmēja datumu, lai uh, uzklausītu šo ģimeni. Uh, ģimene, uh, ģimenei tad tika akceptēts šis lūgums, un kas sekoja tālāk, tēvs uz ielas pēc tam vienkārši nošāva meitu. Tad pēc tam jautājums ir, kā, kā tad no jūgentām tu varēji pieļaut tādu situāciju, kāpēc netika nodrošināta policijas apsardze, eh, kāpēc eh, netika uzklausīšana eh, slēgtās telpās organizēta, bet Jā, protams, kāds no vecākiem vienmēr, pret kuru īpaši ir lēmums pieņemts, uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, un tad attiecīgi jūt, ka viņam tiek atņemts viņa bērns, un tad rīkojās, kā, kā nu tajā brīdī eh, saprot. Un lielākā daļa jāsaka, ka lielākā daļa šķiršanos noris eh, normālā veidā, un uh, Tur, kur iesaistīti bērni un notiek strīdi, un tīpaši gadījumos, kad vecāki tālu viens no otra pēc šķiršanās pārceļās, ir grūti panākt kompromisu par visiem jautājumiem. Un tad, piemēram, ja tēvs Minhenē dzīvo, vai, vai, piemēram, māte, kas pārceļās uz Sicīliju dzīvot, nu nav tik vienkārši to atrisināt. Viens vienmēr no vecākiem jutīsies apdalīts. Līdz ar to es tiešām aicinātu uh, iekļaut skaitļus, cik tad ir aptuveni eh, šķiršanās parādu eh, gadā, kas tiek izskatīts, cik no, par, tā, par cik no tām ir iesniegts sūdzības, tam līdzīgi, lai cilvēkiem rastos reāls priekšstats par situāciju. Un tad es vēlreiz arī aicinātu, eh, tas ir noslēguma komentārs, šo ziņojumu nodošanu nogaidīt, līdz mēs tomēr oficiāli šos neatrisinātos jautājumus noskaidrojam, saņemam atbildi uz to. Paldies Jārkungam, Salavrakas kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Man ir radusies, principā radies iespējas, ka mēs par savu kompetenci pēc ad hoc principa lemjam, jo no juridiskā viedokļa mēs taču varam skatīt lietas tikai saistībā ar konkrētu lūgumrakstu. Mēs nevaram vienkārši tāpat vien izdomāt, savam labumam, kā tas un tas jautājums ir e, nopelnījis, nu, lai mēs ar to iepazītos. Es domāju, ka tā tas gan nenotiek. Esmu pret e, jebkādiem mēģinājumiem vispārināt problēmas, jo tas nevienmēr ir labākais veids, kā atrisināt situācijas. Paskatoties kaut vai uz skaitļiem, cik ir to gadījumu, kas ir šeit ir reģistrēta, tad var uh, tiešām pārprast šīs lietas. Mēs tiešām nevēlamies apvainot kādu atsevišķu valsti. Paz... Jā, lūk, ir tik un tik uh, daudz gadījumu, no tiem tik un tik ir pārsūdzēti vai par tiem iesniegt sūdzību. Un tad jau pēkšņi mēs eh, tad loģiski it kā izdomājam, ka šī sistēma nedarbojās. Līdz ar to bija interesanti uzklausīt delegācijas ziņojumu. Uh, ir interesantāk arī skatīt uh, konkrētos gadījumus, konkrētos lūgumrakstus, jo bija iespēja delegācijai pārnāt arī divus, trīs konkrēts gadījumus. Es domāju, ka mums vajadzētu aprobežoties ar tiem gadījumiem, kurus mums bija iespēja izskatīt, nevis mēģināt uh, tāds liels vispārinošs secinājums vai apgalvojums teikt. Un praktiski nolūkā nu, mums vajadzētu arī skatīt, kādas pierādījumus mēs īsti atradām konkrētajos gadījumos, un tad izdarīt secinājums no tā, jo šie divi, trīs gadījumi, jā, no juridiskā viedokļa tie var būt precedenti. Apvienotāja karalistē viņiem ir uh, tieši uz precedentu tiesībām balstīta sistēma, un uh, katrs precedents ir ļoti svarīgs. Tur viss balstās uz iepriekšējiem precedentiem. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs varētu mācīties eh, no šādas pieejas un tiešām palikt pie tām individuālajām lietām, kas mums ir jāizskata, un tad tālāk no tā jau izdarīt secinājums. Paldies! Paldies! Salavrākas Bulonkungs vēlas vēlreiz izteikties. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pavisam īsi gribu teikt mūsu kolēģiem, tīpaši Vīlāna kungam, galvenais jautājums jau nav par to, vai tā ir tīša politika. Es jau teicu, ka šeit ir uh, runa par uh, ekstrēmistiem un tādām organizācijām, kas no tā pārtiek par to nav runa. Tas, mēs esam pārliecināti, ka tā nav tīši veidota politika. Uh, mēs nerunājam par jūgentāmtu likvidēšanu Vācijā, bet jautājums ir tāds, kādēļ mēs šādas uh, sūdzības saņemam tikai par šo struktūru un kāds varētu būt risinājums. Jā, kolēģa Jotova. Jotovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam drīz nākšu klajā ar gala versiju šim ziņojumam un vēlreiz aicinātu kolēģus iesniegt savus komentārus rakstiski, lai mēs varētu nodrošināt, ka viss, kas ir iekļaujams, tiešām arī tiek iekļauts. Bet vispirms pāris komentāri, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz Salavrākas kungu sacīto varbūt tas, ka viņš nepiedalījās pats šajā eh, delegācijā, viņam radojas ir eh, maldīgs priekšstats par to, kā mēs organizējam šīs sanāksmes. Mēs nestrādājām pie viena, divu konkrētiem gadījumiem. Faktiski mūsu vizītes laikā mēs nepārunājām nevienu konkrētu gadījumu, mēs runājām par vispārīgām problēmām. Mēs pieprasījām vairāk informācijas par atsevišķiem gadījumiem. Tas arī bija viss. Es, es nepiekrītu Slavrakos kungu secinājumam, par, par to, ka mēs e, izdarītu secinājumus par veselas dalību valsts sistēmas darbību balstoties uz divām, trim atsevišķām lietām. Tā tas nav. Kolēģi lūdza norādīt procentus un kvantitatīvos datus. Šeit es varētu teikt, ka jebkurš pilsonis, kurš ir saskāries ar problēmu un vērsies pēc tās risinājuma pie mums, viņu ir nepieciešams uzklausīt. Kas attiec uz ierosinājumu aicinātu rakstiski atbildēt šīm iestādēm, to es ņem vērā un tā arī darīšu. Salavrākas kungs vēlas atbildēt, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es atvainojos, es eh, ne, nevēlējos to kā vispārēji apgalvojumu attiecībā uz konkrētu šo ziņojumu runāt. Es runāju vispārīgi par šīs komitejas kompetences jomu Es gribēju sacīt, ka mēs nevaram paņemt kādu individuālu lietu un uz tās bāzes sākt eh, eh, pa, pēc savas eh, patikas paplašināt savu kompetenci. Mums ir jāskata lietas tikai vi, konkrētu lietu kontekstā, jo savādāk mēs pavisam ātri sāksim pārkāpt subsiditātes principu. pieturēsimies pie strikti noteiktām kompetences jomām, un, protams, ka um, mūsu uh, vizītes var sniegt mums noderīgu informāciju, bet neaizmirsīsim, ka mēs, kāpēc mēs šeit esam, saglabāsim hierarhiju un kompetenci, jo mēs neesam ne tiesu vara, uh, ne arī tiesneši vai žūrija un zvērinātie. Uh, nav mūsu pienākums pasludināt spriedumu, balsoties uz vispārīgiem principiem. Vienīgais, kas mums jādara, ir jāizskata individuālas lietas un uz konkrētu incidentu pamata jāpieņem lēmums. Savādāk mēs riskējam ar to, ka nu, ievērojami novirzīsimies no mūsu atvēlētās darbības jomas. Paldies! Paldies arī Jotaus kundzei par e, visu viņas darbu pie šī ziņojuma. Paldies arī visiem uh, par uh, piedalīšanos šajā interesantajā diskusijā un viedokļu apmaiņā. Šī bija tikai sākotnējā viedokļa apmaiņa par šo vizīti, un mēs vēl vēlāk atgriezīsimies pie tās. Mums priekšā vēl ir otra vizīte uz Rumāniju, bet ņemot vērā, cik ir pulkstens, Es tad eh, teiktu, ka mēs to pārliktu varētu uz pēcpusdienas eh, daļu un izskatīt to kā pirmo jautājumu pēcpusdienā. Paldies un tiekamies trijos!